Voilà, je vous propose de, de commencer. Labi, es jums piedāvāju atsākt sanāksmi. Sāksim ar balsošanu. Mums ir tikai viens balsojums paredzēts. Uh, vēl uh, atļaušu dažiem laiku nedaudz uh, apsēsties, iekārtoties, lai varam sākt balsojumu. bloqué, donc c'est le vote sur la cohésion. Euh... Tātad tas ir vienīgais balsojums par uh, teritoriālās kohēzijas stiprināšanu Eiropas Savienībā. Un sāksim balsot. Si monsieur Lenārs veut bien s'asseoir. Varbūt Lenārs kungs varētu arī apsēsties. Meneer Lenārts. Lenērts kungs. Mēnēr Linārd, dat is tijd om te voten. Tagad ir jābalso. Jā, sāksim balsot. Ok, je propose de commencer. Tātad sāksim. Septītais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Tad tagad jābalso par 51. grozījumu, kas ir trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otra, pārbaudām labi, pārbaudām U pirmo daļu. Ja, un PP en trop. No tāds partijas viens ir par daudz. Donc c'est accepté. Tātad pieņemts. O, otrā daļa atkrīt. Trešā daļa. Par. Pret. Atturas. Trešā daļa ir pieņemta. 63. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa atkrīt. Un tagad sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 39. par, pret, atturas, pieņemts. 40. par, pret, atturas, pieņemts noraidīts, 41. par, pret, atturas pieņemts, 42. par, pret, atturas pieņemts, 43. par, pret, atturas pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas. Manuprāt, jāpārbauda. Pārbaudīsim lūdzu 45. Pēdzam balsot. Pieņemts. 48. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 49. grozījums par. Pret atturas, noraidīts. 50. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 64. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. 76. trijās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pret, atturas, pārbaudām. Ok. Le vote est clos. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pret divdesmit vienu. Trešā daļa par. Pret atturas noraidīta. 77. grozījums par pret atturas noraidīts. 79. grozījums par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas pieņemts. 82. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, pat, pārbaudīsim 82. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. C'était. Ah. Pour le vote électronique, c'est malheureusement. Nu, elektroniskajos balsojumos, eh, diemžēl,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 Mēs vienkārši pārbaudām balsojumu, un līdz ar to jums eh, jāņem vērā arī tas, ka kāds varbūt nenobalsoja. I'm sorry, but... Es atvainojos, bet mēs nobalsojām. Tas nebija skaidrs. Mēs lūdzām pārbaudīt uh, un godātiem deputātam bija iepriekš jāpasaka, ka karta nebija iesprāsta. Tagad ir par lā, vēlu. Es atvainojos, bet es kā priekšsēdētājs uh, izlēmu, ka tas ir noraidīts. Tagad 83. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss. 83. pārbaudām. Non, c'est la même chose. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss par. Pret. Pret tātad atturas pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss. 16. pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums par, pret, pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Le vote clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referenti. C'est con quand ça joue Es ļaušu kolēģiem, kas vēlas doties prom, iziet no zāles. Okay, commencer... Labi, piedāvāju sākt skatīt devīto darba kārtības punktu. S'il vous plaît. On peut commencer? Vai mēs varam sākt? Paldies. Tātad sāksim skatīt devīto darba kārtības punktu. Tas ir uh, pētījumu prezentāciju par bēgļu integrāciju Grieķijā, Ungārijā un Itālijā. Un uzreiz dodu vārdu um, Manuēlai Samekai um, uz 15 minūtēm, lai viņi var stādīt priekšā šo pētījumu. Lūdzu, jums vārds. Lies paldies priekšādātā kungs. Pētījumā ir uh, pastāvēt salīdzinošs pārskats par uh, nesamēm nesino politikas attīstību bēgļu uzņemšanā un integrācijā trijās valstīs - Itālijā, Grieķijā un Ungārijā. Ideja bija paraudzīties, kas ir noticis pēdējos trīs gados, cik daudz ir bēgļi ieradušies, kāda veida politika ir tikusi ieviesta šajās trīs valstīs un kādi ir galvenie izaicinājumi. Tāpat mēs arī paraudzījāmies, kāda loma ir Eiropas finansējumam un arī kādā veidā bēgļi, kas ir ieradušies, eh, ietekmējuši sabiedrības uztveri, uzskatu par eh, bēgļiem un migrantu ierašanos. Eh. Šis ziņojums ir pamatojies uz analīzēm pieejamiem dokumentiem un ziņojumiem par trim valstīm, ko ir sastādījuši eksperti. Okay. So I came here as a Hungarian MEP to listen. Jā, es eh, ar uh, lielu interesi klausos uh, kā Ungāras deputāte par šo ziņojumu, bet es labprāt gribētu, lai jūs kā sanāksmes vadītājs tomēr paraudzietos, uh, eh, kas šeit notiek, lai šeit nav tāds nemieris, gan izvēl kā kafēnīcā, un gan izvēl nav iespējams klausīties pārstāstu par šo ziņojumu. Un es gribētu aicināt tie kolēģi, kas grib uh, kas grib šeit eh, sarīkot kafēnēs, lūdzu, tiešām dodieties uz kafēnēs un atļaujiet mums, kas mēs gribam dzirdēt šo ziņojumu, tiešām to arī klausieties. Jā. Madam, avu. Lūdzu, varat sākt atkal. Jā, ko es vēlos prezentēt pavisam īsi, jo man ir tikai 10 līdz 15 minūtes. Ir galvenie rezultāti par sarēdzinošo ziņojumu, un tāpat arī bija ziņojumi par valstīm, ko sastādīja valstu eksperti, un tas viss atrodams ir mājaslapā. Pirmkārt, šīs trīs valstis, eh, tām ir zināma līdzdība, kas attiecas uz viņu atrašanos vietu un pozīciju šajā eh, bēgļu un migrantu plūsmā. Un eh, tādēļ svarīgi paraudzīties uh, uz tām trim kopumā visas šīs valstis 2000, kopš 2015. gada piedzīvo ļoti lielu palielināšanos no bēgļu plūsmā. Un arī šīm trim valstīm nebija līdz šim ļoti liela pieredze par to, kā uzņemt un integrēt uh, patvēruma meklētājus un bēgļus. Un visas trīs valstis ir eh, ierašanās eh, vieta, un tās galvenokārt ir eh, tranzīta valsts. Tas parasti nav tās valsts, kurā bēgļi paliek. Cilvēki ierodas šajās valstīs un tad mēģina doties uz citām kontinentālajiem vai ziemeļu dalību valstīm. Un uh, mēs esam arī šeit uh, konstatējuši, ka ļoti uh, liels ir uh, palielinājies attiekumu skaits pirmās instances uh, tiesās par uh, patvērumu piešķiršanu. Tātad pavisam īsi par uh, situāciju šajās trīs valstīs. Vienreiz jau teicu, ka ir ļoti daudz ir līdzīgā, bet, protams, ka ir arī atšķirības, protams. Grieķija ir galvenās ierašanās punkts vidusjūras šajā austrumu ceļā 2016. un 2017. gadā tā bija valsts, kurā bija vairāk eh, pieprasījumu pēc politiskā patvēruma salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Vairāk nekā divreiz aizmē ar citām 20, ar kopējo skaitu 28 dalību valstīm. Tātad eh, daudz eh, lielāks arī sie, to bēgu skaits, kas ir sievietes un nepilngadīgie zem 18 gadiem, apmēram 40%. Tad tie, kas ieradās Grieķijā, salīdzinājumā tikai ar vienu ceturdaļu, kas bija Eiropas vidējās līmēs. Un tas uh, parāda faktu, ka lielākā daļa no tiem bēgļiem, kas ir ieradušies un patvērumu meklētāji, nāk no Sīrijas, un um, tās parasti ģimene, kas ieradās līdz 2016. gadam. Šī iemesla dēļ arī šie nepavadītie nepilngadīgie arī ir vairāk salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējo līmeni. Salīdzinājumā 28 dalību valstīm tie 16 uh, procenti. 16. gadā bija mazāk nekā 26% salīdzinājumā ar Eiropas varam, ka 20% Eiropas Savienības vidēja līmeni. Ungārija. Ungārija bija galvenās ierašanās uh, valsts rietumu Balkānu maršrutā. Vislielākais skaits uh, politiskā patvēruma pieteikumiem bija 2015. gads, kad Ungārija bija valsts ar vislielāko uh, bēgļu skaitu Eiropas Savienības eh, politiskā patvēruma pieprasītāju skaitā sasniedz 14% no visa skaita. Uh, politiskā patvēruma pieprasījumiem 28 dalībvalstīs. Tas bija ļoti augsts uh, skaitlis. 18 pieteikumu uz tūkstošu iedzīvotājiem. Tas bija visaugstākais līmenis Eiropā. Pēc uh, šīs virsotnes uh, sasniegšanas Ungārija slēdza savas robežas un kopš 2016. gadā patvēruma pieprasītāju skaits samazinājies no 177 tūkstošiem uz 29 tūkstošiem, tātad eh, mazāk nekā 4 tūkstoši, 2 tūkstoši. 14 gadu, tas ir ļoti liels. Lielākā daļa no viņiem ieradās no Afganistānas un no Sīrijas, tie bija galvenokārt jauni vīrieši, tā kā ir uh, savādāk situācija salīdzinām ar Grieķiju. Ungārija 2016. gadā parād, parādīja vismazāko atzīšanas uh, līmeni. Tikai 8,4% salīdzinām ar citām Eiropas Savienības 28 dalību valstīm. Atcerieties, ka Eiropas Savienības vidējais līmenis bija 16,8%. Itālija atšķiras no citām divām valstīm. Visvairākais eh, skaits, kas ir ieradās, kas bija reģistrēts 2016. un 2017. gadā īpaši. Tā ir otrā valsts pēc Vācijas, ņemot vērā patvērumu pieprasītāju skaitu. Nevis salīdzinājumā ar uh, iedzīvotāju skaitu, tiek Itālija daudz lielāka nekā abas pārējās valstis. Tā ir arī valsts ar vislielāko skaitu, kurā ierodas eh, nepavadītie nepilngadīgie. Visvairāk no papēju atvērumu pieprasītēm ieradās no Āfrikas, īpaši no Nigērijas un daudz vairāk nekā abās pārējās valstīs. Saistībā ar 28 dalību valstīm ir galvenokārt jauni pieauguši 80%, 18 līdz 34 gadu grupā un 85% ir eh, vīrieši. Atceroties, piemēram, ka Grieķijā bija gandrīz vai 40% sievietes, tā kā ir absolūti cits uh, sastāvs. Vidējais atzīšanas līmenis uh, eh, 2016. gadā bija augstāks nekā citās divās valstīs. 39,4%, bet tomēr daudz zemāks nekā Eiropas Savienības vidējais līmenis. Tāda kāda ir attīstība bēgļu uzņemšanā un integrācijas politikā. Pirmā lieta, kas jāatceras, ir, ka šīs trīs valstis ir galvenokārt valstis, kurās eh, bēgļi ierodas. Tātad visvairāk ir uzņemšanas pasākumi, salīdzinājumā ar integrācijas pasākumiem. Un uh, Šajās trīs valstīs ir ļoti dažādi pasākumi, it īpaši Itālijā, bet tāpat arī Grieķijā zemākā līmenī tas mēģina uzlabot uzņemšanu un integrācijas sistēmas, tās paplašina uzņemšanas uh, centrus, pakalpojumus, mēģina vienkāršot atzīšanas procedūras, lai pātrinātu pieteikumu procesu, lai patvērumu pieprasītāji, ja viņi ir uh, atzīti bēgļi, tad viņi uzreiz var sākt meklēt darbu un uh, pēc iespējas agrāk integrēties. Tāpat arī it īpaši Itālijā ir mainīta pieeja un viņi mēģina darīt uh, vairāk nekā agrāk vietējā līmenī, pašvaldību līmenī. Tur vairāk iesaistās vietējās iestādes bēgļu un migrantu uzņemšanā un integrācijā. Ungārija ir eh, ar pilnīgi atšķirīgu pieeju pēc eh, lielā bēgļu skaita palielināšanās 2015. gadā, kad bija visvairāk bēgļu skaits, tā aiz slēdz savas robežas, eh, novilka žogu un samazināja eh, valsts atbalstu un finansējumu. Lielākā daļa no uzņemšanas un integrācijas pasākumiem tos veids eh, nevalstiskās organizācijas. Ja mēs paraugāmies uz indikātoru, indeksu, ka tas ir starptautiskas sareizinājums par integrāciju politiku migrantiem, MIPEKS, Tas ir tās reprezentatīvs un parāda, kā 2014. gadā Itālijā bija drusku virs uh, Eiropas Savienības 28 valstu vidējā līmenī, kamēr Ungārija un Grieķija bija drusku zem tā. Un šeit ir konkrētas problēmas ar integrācijas pasākumiem. Tas īpaši ir saistīts ar to, ka ir maz pieredze šajās valstīs, ir tīpaši Grieķijā, bet tāpat arī Itālijā, par to, kā pārvaldīt lielu politiskā patvērumu bēgļu ierašanās skaitu. Viņiem ir problēmas ar aizkavēšanos reģistratūras procedūrās. Patvērumu pie, pieprasītāju lielais pieaugums, protams, prasa, lai tas viss tiktu administratīvi pārvaldīts, un, bet eh, reģistratūras procedūra, bet ļoti gara. Uh, Tāpat arī šīs valstis, it īpaši Grieķija, bet tāpat arī Itālijā, tām ir ļoti zemas administratīvās kapacitātes, un tāpat arī trūkst koordinācijas starp uh, iestādēm, kurām vajadzētu iesaistīties, uh, uzņemot un integrējot uh, patvērumu pieprasītājus un bēgļus. Viena liela problēma ir uh, vietu trūkums kur bēgļi, bēgļus izmitināt un patvērumu pieprasītājus. Tāpat arī ļoti zemā līmenī notiek integrēšana darba tirgu Grieķijā un Itālijā. Tās, protams, ir valstis, ko ļoti skāra ekonomiskā un finanšu krīze. Darba tirgus uh, situācija ir slikta visām, visiem iedzīvotājiem, tas, protams, ka integrāciju vēl vairāk sarežģīja. Finansējuma trūkums ir vēl viena problēma. Tāpat arī tas uh, palielina negatīvu attieksmi pret uh, patvēru meklētājiem un bēgļiem visā šajās valstīs. Mēs pēc dažām minūtēm redzēsim dažus skaitļus. Mēs tāpat arī paraudzījāmies par to, kādi, kāds materiāls pieejams par to, kādas izmaksas, kādas ir uzņemšanas politikas. Ko, tas, ko mēs varam teikt, ka šīs valstis eh, saskaras ar eh, ļoti lieliem ierobežojumiem eh, patvērumu pieprasītāju un bēgļu uzņemšanā. Mēs gaidām, ka ilgtermiņa izmaksas integrācijai būs iespējams zemākas nekā tajās valstīs, kurās bēgļi paliek kur visvairāk notiek integrācijas politika. Ir daži dažas aplēses, ko ir aprēķinājis Sapskās valodas fonds. Tas parāda, ka ļoti ir tā iztermiņā pieaugušas izmaksas Itālijā un Grieķijā. Kamēr Ungārijā šīs izmaksas sam, paliek zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa par finansējumu, galvenais finansējums, ko šīs valstis izmanto, ir uh, politiskā patvēruma migrācijas integrācijas fonds AMIF, AMIF, tas ir pirmajā posmā integrācijas procesā izmantots Itālijā, tas galvenokārt ir uh, koncentrējas uz uzņemšanas sistēmu patvērumu meklētājiem. Ungārija to galvenokārt izmanto izglītībai, valodas mācībām un apmācībai, sociālajai iekļaušanas pasākumiem, jau atzītiem bēgļiem. Grieķijā viņiem ir problēmas uh, ar uh, šī fonda līdzekļu ieviešanu. Viņi tikai sāk vēl izmantot šī fonda līdzekļus bēgļu uzņemšanas un integrācijas politikā. Tāpat tiek izmantots arī Eiropas Savienības struktūra un investīcija fonds, tīpaši Eiropas sociālais fonds, tīpaši Itālijā un Grieķijā, lai atbalstītu ilgtermiņa integrācijas politiku, it īpaši izglītības eh, apmācību pasākumos, nodarbinātībā un diskriminācijas aizlieguma politikās. Eiropas sociālais fonds, tas nav īpaši veidots, lai izmanto tieši politiskā patvērumu un bēgļu izmitināšanai, bet tur tomēr ir pasākumi, eh, kas ir domāti cilvēkiem, kas atrodas eh, sliktākā sociālā situācijā. Tātad pasākumi patvēru meklētājiem un bēgļiem ir iekļauti citos pasākumos vājākam sociālām grupām. Jā, es pirms tam apsveru, ka, protams, ir šajā jau teicu, ka ir šajās valstīs arī problēmas ar attieksmi sabiedrībā pret uh, patvēru meklētājiem bēgļiem problēma ir tāda, ka tie cilvēki, kas ierodas šajās valstīs, viņi ir koncentrēti tajās teritorijās, kas ir pie robežām, piemēram, Itālijā, Dienvidu Itālijas pierobežas apgabalos, Grieķijā tāpat, eh, tas galvenokārt ir salās, Ungārijā, pie robežas ar Serbiju galvenokārt, un fakts, ka tik daudz ierodas šajos nelielajās teritorijās, eh, tas uh, protams, eh, negatīvi ietekmē arī sabiedrības attieksmi pret eh, bēgļiem. Tas pats attiecas arī uz visu Eiropu kopumā. Un eh, šeit ir runa par to, ka negatīva atti attieksme pret bēgļiem imigrantiem. Šeit ir arī fakti no Eirobarama 2016. ka šajās valstīs ir negatīvāka attieksme. Saistībā ar Eiropas Savienības līmeni 81%, Ungārijā 70%, Grieķijā 69% Itālijā. Un šis uh, palielinājums uh, ir vislielākais pat Itālijā. Tas, protams, uh, atstāja negatīvu ietekmi uz uh, sabiedrības attieksme un uz politisko viedokli, sociālo kohēsiju šajās valstīs, bet uh, vēl viena lieta, ko vajadzētu uzsvērt no šī Eirobarometra uh, pētījuma, ir, ir, ka sabiedrības viedoklis ir tāds, ka mēs esam pamesti vieni paši šajās trīs valstīs. Protams, tā ir sajūta, ka šīs valstis ir pamestas vienas pašas. Uh, risinot šīs problēmas. Tāpat arī proporcionāli ir palielināts to cilvēku skaits, kas saka, ir vajadzīga tāda stingrāka kopē Eiropas politiku un lielāka atbildības sadale. Jā, un lai izdarītu secinājums pabeigt, kāda, kāda nākotnē būs politikas izaicinājumi, ir uh, nepieciešams samazināt spiedienu uz pierobežas apgabaliem un atbalstīt taisnīgāku uh, patvērumu pieprasītāju un bēgļu sadali starp dalībvalstīm. Tāpat arī ir nepieciešamība atrast ceļu, kā atbalstīt šīs valstis, uzlabojot to kapacitātes, lai tās varētu ieviest eh, efektīvus pasākumus un lai samazinātu sašķeltību starp eh, teritorijām. Tāpat arī problēma ir, eh, kā vērsties pret šīm anti-imigrācijas attieksmēm. Uh, Un šeit vajadzētu ieviest gan pašvaldības, lai atbalstītu uzņemšanas pasākumus. Tātad tas ir dažas, ir daži ieteikumi politikai, kas pamatos uz šo sarīcinošo analīzi, ir nepieciešama labāk koordinēt un sadarboties starp Eiropas institūcijām un dalībvalstīm. Lielākā jābūt lomai Eiropas Savienības institūcijām, lai atbalstītu godīgāku sadali patvērumu meklētājiem un imigrantiem dalībvalstīs un um, efektīvāku daudz līmeņu pārvaldību, kas iesaistītu vietējās pašvaldības reģionu iestādes. Tas ir svarīgi, lai šīs iestādes arī vēlas būt uh, vairāk iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā, un tāpat arī svarīgi ir veidot, veidot kapacitātes, lai risinātu šīs problēmas. Tāpat ir jāsadala taisnīgi izmaksas integrācijai. Uh, ir eh, arī jābūt eh, lielākai izpratnē par to, eh, kā ir vairāk jāatbalsta šīs, šie pasākumi, un tāpat arī nepieciešams vairāk vākt datus un informāciju par to, par pasākumiem, kas notiek valstu un vietējā līmenī. Gribu šeit beigt savu uzstāšanos. Ja jums ir jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Merci, Madame Samik. Uh, Paldies, Samekas kundze. Kazas kunga no ETP nav klāt. Kostas kungs tad izteiksies. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm a... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par pētījumu. gribēju pateikt, ka nāku no valsts, kas arī pieminēta jūsu pētījumā, no Ungārijas. Pētījumā ir atsauces uz Ungāriju un arī tādi negatīvi īpašības vārdi tiek izmantot attiecībā uz Ungāriju, bet tas eh, noteikti nerosinās tādas ražīgas diskusijas. Uh, Mums vajadzētu arī izmantot precīzus jēdzienus. Ieceļotājs, bēglis, nelegālais ieceļotājs, ekonomiskais bēglis. Ir ārkārtīgi daudz jēdzienu, bet šeit tie tiek visi jaukti kopā. Ungārijai tas ir ļoti svarīgi. Es aizvien uzsveru Eiropas parlamentā, ka ir jānošķir, kas īsti nozīmē ko. Visiem jēdzieniem jātiek precīzi izmantotiem. Protams, mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas ir pelnījuši patvērumu un aizsardzību Eiropas Savienībā saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Ungārijas migrācijas politika balstīta uz ārējo robežu aizsardzību. Ungārija ir visnotaļ maza valsts, Un esam dzirdējuši arī par integrācijas izmaksām. Mēs tērējam mazāk nekā citas valstis integrācijas vajadzībām, bet mēs esam finansējuši paši saviem spēkiem eh, žogu pie robežas, kas eh, ļāva garantēt tādu likumīgu bēgļu un uh, ieceļotāju nonākšanu Eiropā. Tas izmaksā uh, 800 uh, tūkstoši eiro, un Eiropas Savienība līdz pat šim brīdim nav izrādījusi nekādu mm, solidaritāti. Mēs īstenībā arī palīdzam citām valstīm, jo tad šie bēgļi netiek tālāk Eiropā. Gribēju tikai pateikt ka mēs atbalstām tādu ieceļošanu un migrāciju, kas eh, balstās uz startautiskajiem līgumiem un notiek likumīgā veidā. Tad, kad cilvēki robežas šķērso likumīgi un pieprasa mūsu valstīs patvērumu, tāda veida migrāciju mēs atbalstām. Grieķija savukārt eh, tīri geogrāfiski atrodas tuvāk tuvajiem austrumiem. Tur tiek iesniegts mazāk patvēruma pieprasījumu nekā, piemēram, Ungārijā un citās centrāla Eiropas valstīs. Kā tad to varētu izskaidrot, ka, piemēram, šie cilvēki nevis Grieķijā, bet Ungārijā ir iesnieguši savus dokumentus? Kā kas tāds var notikt? Jo Grieķija ir pirmā dalībvalsts parasti, kuru uh, sava ceļojuma laikā sasniedz bēgļi. Process arī ir regulāri jānovēro. Man pašai un arī mūsu valstei, es domāju, ka mēs varētu. Man man pašam un manai valstī ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu to visu runāt un patiešām e, varētu bēgļus mūsu valstī uzņemt likumīgi, bet tikai tādus, kam ir m, e, pamatojums pieprasīt patvērumu. Protams, jācīnās arī pret migrācijas cēloņiem, ne tikai jādomā, kā tik galā ar tās sekām. Višegradas valstis, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija. Uh, ir investējušas ļoti daudz līdzekļu bēgļu izcelsmes valstīs, lai šiem cilvēkiem būtu labākas izglītības un darba iespējas, lai viņi nebūtu tik ļoti motivēti ierasties Eiropā. Diskusijas Eiropas Savienībā joprojām vēl nav noslēgušās, bet, protams, ir jābūt solidaritātei, neaizmirstot arī zinām elastības devu. Ir vienī, viens vienīgs risinājums. Mēs nedrīkstam tā automātiski pārdalīt šos bēgļus. Bēgļiem ir jāpiedāvā iespējas izvēlēties. Eh, Pēdējais komentārs. Es, nu, varbūt nebija gluži šokāts, bet bija ļoti uzkrītoši, ka pie mums ierodas ļoti daudz jauniešu un bērnu. No uzticamiem avotiem esam dzirdējuši eh, ka bieži vien dati tiek viltoti, lai varētu saņemt eh, īpašu statusu. Ir cilvēki arī, kas uzdodas par jaunākiem nekā viņi ir. Vajadzētu migrāciju pārvaldīt, legalizēt, eh, aizsargāt mūsu ārējās robežas un eh, parūpēties pirmām kārtām par uh, dzīves apstākļu uzlabošanu cilvēku izcelsmes valstīs, bēgļu izcelsmes valstīs. Un nevajadzētu tātad un bēgļiem patiešām vajadzētu piedāvāt viņiem pienākošos aizsardzību. Neredzu nevienu ne no SD, ne no EKR grupām, kā liešām Bona kunga nav klāt. Robert, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Bonifēja kungs un tad Roberts. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā gribēju pateikties uh, Samekas kundzei par pētījumu, kas ir ļoti interesants. Vēlētos uzdot jautājumu un arī eh, padalīties savās pārdomās. Pirmais jautājums. Gribēju pa... Tātad eh, šīs izmaksas, cik izmaksā ieviest tie bēgļu uzņemšanas pasākumi, kā arī eh, šo izmaksu sadalījums, ņemot vērā Eiropas ieguldījumus un arī to, ko ir maksājuši dalību valstis, ir tādi ļoti šifrēti skaitļi mūsu rīcībā. Piemēram, par Itāliju esmu dzirdējis, ka 85% ir samaksājis pati Itālijas valsts un tikai 15% es gribēju dzirdēt konkrētus skaitļus samiks kundzi. Tas ir nozīmīgi, lai varētu iegūt labāku pārskatu, lai redzētu, kāda ir mūsu atbildības daļa Jārunā arī par integrāciju, neapšaubāmi, bet ja mēs runājam par bēgļu uzņemšanu, esam vienis prātis, ka tad, kad bēgļi ir ieradušies, eh, konkrētā valstī, tad, protams, arī es ir jāuzņemas konkrēta atbildība, jo uh, bieži vien ir tikai neliels skaits valstu, kas uh, saskars ar vislielākajām bēgļu straumēm. Jūs runājāt arī par sabiedrības viedokli, un, protams, es. Es neuzskatu eh, ne, ka sabiedrība maldās, ne arī to, ka tai vienmēr būtu taisnība. Mēs, kā deputāti, ko ir ievēlējuši pilsoņi bieži vien, saprotam, eh, kādas ir viņu raizes, ko viņi par to visu domā, un ko teica Ungāru kolēģis. Nu pat, ja mēs runājam par sabiedrības eh, aptaujām, par sabiedrisko domu, ja tiek do, runāts par bēgļu ierašanos ES, par patvērumā piešķiršanu, tad, kad ir visi viņa dokumenti izpētīti par bēgļu integrāciju vai migrāciju tādā lielākā uh, griezumā, īstenībā uh, pilsoņiem ir ļoti. Uh, Viss tas uh, tāds jaukts viņu acīs, uh, viņiem vienkārši rodas, ka mē, rodas iespējas, ka mēs nezinām īsti, ko mēs darām, un ja tiek runāts par bēgļiem, par vērtībām, bieži vien tiek runāts par vērtībām, kas būtu jāievēro šeit Eiropā bēgļiem, bet migrācija jau ir jautājums ar pilnīgi citu noskaņu, kas atkal liek um, uzdot jautājums par to, cik liels skaits bēgļu migrantu varētu teoretiski ierasties uh, pie mums, cik lielu skaitu, kur dalību valsts varētu uzņemt un kā viņus integrēt. Jūsu Eh, pētījuma eh, franču kopsavilkumu es izlasīju, un pēdējā teikumā bija rakstīts, ka ir jāinformē cilvēki par uh, migrācijas ieguvumiem, priekšrocībām. Es nezinu, vai par migrācijas priekšrocībām mums tagad vajadzētu runāt, pieminot bēgļus. Es uzskatu, ka šie divi jautājumi īstenībā būtu jānodala, jo tie ir ārkārtīgi atšķirīgi. Ir vēl kāds ļoti grūts temats. ES mums ir diskusijas. Kā tiek eh, finansēta bēgļu uzņemšana un integrācija? Kādas ir aplēses? Vai uh, patiešām varētu domāt, ka mēs varam kaut ko eh, pasargāt šeit, novelkot apkārt Eiropai vai citām valstīm? Uh, Um, dzeloņdrātis, kā mēs to varam finansēt un vai tie tātad līdzekļi ir jāpiešķir no tām pašām pozīcijām, uh, kā piemēram, kas, tie līdzekļi, kas ir paredzēti bēgļu integrācijai. Mēs zinām, ka ne bēgļi un migranti nav viens un tas pats. Ja mēs runājām par migrāciju, tad galvenokārt tiek runāts par attīstības palīdzības sniegšanu, bet runājot par bēgļiem, jāsaprot, kādēļ tad viņš šeit ierodas. Pirmkārt, tādēļ, ka viņš stabējuši, eh, zaudējuši stabilu pamatu zem kājām savā mītnes zemē. Tie ir ārkārtīgi sarežģīti jautājumi, bet tie būtu jānošķir. Tātad atkārtošu savus jautājumus. Pirmām kārtām, kā tiek sadalītas um, izmaksas. Otrs jautājums Trīs uh, jūsu pētītās valstis, kas uzņem bēgļus, šajā kontekstā ir jārunā nevien par bēgļu, uh, migrantu integrāciju, vai tiek domāts arī par to, ka š, vai šos cilvēkus būtu iespējams atgriezt viņu valstī, jo es uzskatu, ka tās valstis, kurās ir ļoti smagas krīzes, nevienmēr ir iespējams paredzēt, kad tās beigsies, un ja cilvēku izcelsmes valsts ir izpostīta, protams, nevar eh, varbūt uzreiz tā prognozēt, ka vienā brīdī viņi varēs atgriezties mājās, bet šāda iespēja katrā ziņā būtu jāpatur prātā. Šāds, eh, šāda potenciālā atgriešanās iespēja mājās, vai par to tiek runāts? Un, ja par to tiek runāts, vai arī paši bēgļi uz to skatās ar tādām zināmām izredzēm. Paldies tagad. Bonifeikungs, paldies. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī politikas nodaļai par šo prezentāciju. Diemžēl man vajadzēja uzstāties citā sēdē, tādēļ nevarēju dzirdēt prezentāciju, bet saņēmu to rakstiskā veidā. Gribēju pateikties par ieguldīto darbu, un tagad man ir daži komentāri. Nav pilnīgi nekādu šaubu, ka bēgļu integrācija Eiropas sabiedrībā ir ļoti svarīgs uzdevums politiķiem. Situācija joprojām ir samilzusi, tādēļ ir jābūt eh, politiskiem pienākumiem. Tie ir jāpilda un um, jādara tas produktīvi. Uh, Mēs arī tagad vedam sarunas par DFS. Ja integrācijas politikai nepievērsīsim pietiekam daudz vērības, tam būs smagas sekas. Es eh, gatavoju ziņojumu šajā eh, komitejā par eh, bēgļu integrāciju, iekārtošanos darbā. Es esmu patiešām gandarīts ka jūs tam arī esat pievērsuši uzmanību savā pētījumā. Tur tiek uzsvērt arī trūkumi, ka bieži vien trūks tādu ilgtermiņu stratēģiju un finansējuma. Un ab, visas trīs valstis ir saskārušās ar smagiem pārbaudījumiem. Uh, Mums ir jādara vairāk, lai izveidotu labu Eiropas sistēmu, ko nevar atstāt tikai dalību valstu pārziņā. Mēs runājam par simtiem tūkstošu cilvēku labklājību, dzīvību. Tas ir jautājums, kas skar ES, nevis tikai atsevišķas dalību valstis. uzņemšanas un integrācijas sistēmas dalību valstīs ir pilnībā atkarīgas no ES finansējuma. Ja pareizi sapratu, tas prezentācijā arī tika pieminēts. AMIF un IESEF fondi tiek izmantoti, lai gan pēdējais īpaši netiek izmantots patvēruma meklētājiem. Mums ir uh, jāparūpējas par AMIF līdzekļu papildināšanu, arī ir labāk jāmēģina uh, kombinēt šo fondu līdzekļi, ir jābūt saskaņotai politikas stratēģijai Eiropas Savienībā. Protams, ir jāiesaista arī sarunās uh, gan vietējās, gan reģionālās iestādes, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Mēs ar nepacietību gaidām nākamu DFS priekšlikumu, kur tiktu ņemtas vērā arī šīs politikas daļas prioritātes. Gribētu uzsvērt, ka šis ir tāds politiski jūtīgs jautājums reģionālajām un vietējām iestādēm uh, ievēlētiem ierēģiem ir grūti pieņemt tādus lēmumus, kas uh, paredzētu DFS projektiem paredzētos līdzekļus piešķirt bēgļu vai citu mazāk aizsargātu grupu integrācijai. Tādēļ Eiropai ir uh, jāmotivē dalību valsts rīkoties šajā jomā. Mums ir jābūt dažreiz politiski, politi nekorektiem, jāsauc problēmas īstajos vārdos, arī jāsaprot, kurš tad piedalās vēlēšanās un par kurām partijām viņi balso. Gribēju pateikties par šo pētījumu, tas mūsu komitejai ir ļoti noderīgs. Es jau atkārtošos, mēs drīz jau pieņemsim ļoti svarīgs lēmumus, plānojot mūsu resursus, kas, manuprāt, šajā kontekstā ir viens eh, no prioritārajiem jautājumiem. Paldies! Paldies nenogoe no uh, zaļo, no EFDD grupas nevienu zālē nemanu. Tagad Dominiks Martēns lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Samikas kundze, paldies par šo pētījumu, kas attiec uz bēgļu integrāciju Grieķijā, Ungārijā un Itālijā. Jūs esat izvēlējusies pētījumā apskatīt uh, trīs valstis, kurās šis fenomens ir īpaši izplatīts. Gribēju īstenībā jums pateikties par uh, to atklātību un godprātību, kas izmantota veicot pētījumu. Skaitļi ir pietiekami ilustratīvi. Mēs arī varam pārliecināties, ka nemaz nav tik daudz bēgļu. Pārsvarā mūsu valstīs ierodas ekonomiskie bēgļi. Paldies par šo vaļsirdību! Jūs arī ļoti labi runājāt par to, ka šīs valstis ir tādi kā vārti uz eh, Eiropu, un tad ir arī tranzīta valstis. Runājot par tranzīta valstīm, tad jau ir jāizdara izvēle. Ir cilvēki, kas izvēlas uh, iziet regularizācijas procedūru, lai varētu nokļūt citā valstī, citā galamērķī. Uh, Ja pareizi sapratu, tas eh, pārsvarā attiecas uz Grieķiju un Itāliju, kas arī daudz eh, darba dara šajā jomā, vai arī valstis, piemēram, aizver savas robežas, tas, piemēram, ir noticis Ungārijā. Un savas uzstāšanās otrajā daļā jūs runājāt arī par politisko dimensiju. Pirms diviem gadiem pie mums bija uzklausīšana, pie kur, kurā uzstājās gan sarkanā krusta pārstāvi, gan arī migra, starptautiskās migrācijas aģentūras pārstāvis no Āfrikas. Šķiet, ka jūs atceraties šo pasākumu. Šis kungs mums pastāstīja ka katru gadu eh, pasaulē migrē 60 miljoni individu. Bija arī veikti pētījumi, kas pierādīja, ka no 160 miljoniem 10% tātad 6 miljoni vēlējās ierasties Eiropā. Tajā pašā uzklausīšanā sarkanais krusts izmantoja tos pašus vārdus, ko izmantojāt jūs, proti runāja par integrāciju. Sarkanajam krustam bija trīs prioritātes. Pirmām kārtām integrēt, otrām kārtām parūpēties, lai šie cilvēki varētu atrast darbu, un trešām kārtām, jā, varbūt tas izklausās nedaudz pārsteidzošāk, atļaut ģimenes atkal apvienošanos. Tā tad eh, Roš, Rošvar kungu šeit arī nedaudz citēšu, vai tiek paredzēts, ka eh, šie cilvēki, migranti, kādā brīdī varētu atgriezties savā izcelsmes valstī. Vārds integrācija man īsti nepatīk. Es labprātāk izvēlos vārdu asimilācija, integrācija šos cilvēkus mēs gribam integrēt par katru cenu ar visām viņu ieražām un tradīcijām, un tas tālāk noved pie komunitārisma. Kāds komunitārisms? Jā, un tas atkal sāk kaitina cilvēkus, kas ir izcelsmes valstīs. Viņi jau ir pieraduši pie savām tradīcijām. Nu, kā tiek teikts, ja esi Romā, dzīvo pēc romiešu tradīcijām. Mēs nerunājam par integrāciju, jārunā par asimilāciju. Un šeit man šķiet jūs nedaudz arī. Um, atspoguļāt savu viedokli. Jūs runājāt, ka pilsoņi dalību valstīs reaģē negatīvi. Kādēļ tad negatīvi? Viņi vienkārši uz to reaģē. Nu, kādēļ, ja cilvēki par kaut ko uztraucas vai uz kaut ko reaģē, kādēļ tad jārunā te par negatīvismu? Ungāru deputāts nu pat teica, Ungārija dara visu, kas ir tās spēkos ar sev pieejamiem resursiem. Cilvēki vienkārši reaģē, un tas ir pamatoti. Jūs arī pieminējāt anti-Eiropas strāvojumu. Tāda nav. Ir cilvēki, kas vienkārši secina, ka šī tehnokrātiskā struktūra, kas ir Eiropas Savienība, pieņem aplamus lēmumus. Jā, pusotrs tūkstotis gadu eh, vēstures eh, gaitā pagājušu gadu. Grieķija, vai tad tā ir iznīkus? Nē, Grieķija joprojām pastāv. Kas tad ir šī negatīvā reakcija? Es to uzskatu par pamatotu reakciju. Jūs pārstāvat šo tehnokrātisko struktūru, Eiropas Savienību, komisiju, komisārus, ko ir ievēlējuši indivīdi, kas sūta dažādus dokumentus Eiropas parlamentam. Uh, Tā ir pamatota attieksme. Dargā kundze, jūs arī mūs iepazīstinājāt ar pētījumu rezultātiem. Vaļsirdīgi runājot, nu man ir kauns uzdot eh, tik eh, varbūt naivu jautājumu, bet visi šie cilvēki Ja šie cilvēki, kas tagad ierodas Eiropas Savienībā caur Grieķiju, Itāliju, Ungāriju, ja viņi, piemēram, Eiropā ierastos pa jūsu namu durvīm, caur jūsu dzīvokli ietu cauri, ko tad jūs darītu, kā jūs rēģētu? Man šķiet, jums arī būtu pamatota reakcija. Tur ir jūsu leduskaps, jūsu dzīvokli, jūsu guļamistaba, jūsu bērnistaba, un tad jūsu ģimenei uz to kaut kā būtu jārēģē. Tas ir eh, vienkārši normāli cīnīties pret negatīvu attieksmi. Jūs to pieminējāt, pieprasīt ES finansējumu. Jā, jā, tas jau vienmēr ir risinājums. Tūlīt beigšu savu uzstāšanos priekšsēdētāju kungs. Cik tad es ilgi runāju? Pieci, piecas eh, minūtes? Bet kurš par visu to maksās? No kura kabatas nāks šī nauda? Un, protams, ir jāpiedāvā kaut kāda risinājuma. Es varētu Eh, atbalstīt. Kolēģi no Ungārijas to teica arī Rošfora kungs. Pirmām kārtām ir jāsamazina migrācijas straumes. Šie cilvēki pie mums ierodas. Piemēram, tas ir tāpat kā cilvēki no Francijas reģioniem dodas uz Šveici strādāt, jo tur ir augstāks algas un tam līdzīgi. Jā, mēs te varam runāt par nacionālajām preferencēm. Es esmu franču deputāts Eiropas parlamentā. Es dzīvoju Francijā jāparūpējas, lai šie cilvēki paliktu izcelsmes valstīs, ir jābūt labākai attīstības politikai tā vietā, lai paaugstinātu Eiropas Savienības budžetu un viņus integrētu, kā jūs sakāt, nevis asimilētu. Ir jāizmanto šie resursi viedai, pārdomātai attīstības politikai sa kombinācijā ar šo valstu resursiem. Paldies! Vēl trīs kolēģi vēlas izteikties. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm, jo, protams, arī Samekas kundze ir jāspēj atbildēt uz jūsu jautājumiem. Četri runātāji vēl ir pieteikušies. Lūdzu, lakoniski. Tomas Mans. Jā, paldies. Es esmu no Vācijas un sēžu blakus Ungāram. Uh, savam draugam Ādamam. Dārgais Ādam, ja tas tā būtu, ka mēs kopīgi varētu eh, saprasties, tad es labprāt teiktu, to mēs izdarīsim, bet eh, jau 2015. gadā mēs Vācijā uzņēmām tos bēgļus, kas toreiz bija Ungārijā, un gribu norādīt, ka iestādes eh, Ungārijā lūdza Vāciju aktivizēties. Mums par to nācās dārgi maksāt. Uh, jo mums tika teikts, eh, viņi nāk lielā skaitā, viņi nav kontrolēti. Uh, mēs lepojāmies ar šo te uzņemšanas kultūru, bet tagad ir jāraugās, lai tas nemainītos un lai nebūtu nekādas uzņemšanas kultūras. Jā, es piekrītu Adam tev, ka mums ir vairāk jānošķir patvēru meklētāji, bēgļi, neregālie, ekonomiskie bēgļi. Tas ir svarīgi, lai mēs kā politiski atbildīgas personas teiktu, ka tas viss ir jānošķir. Nevar to visu samest vienā katlā. Es toreiz uh, Brando Benefēju Eh, ziņojuma sakarā biju ēnu referents no ETP, mēs lieliski sadarbojāmies un daudzus kompromisus panācām kopīgi. Un ar to es patiesībā lepojos. Es ceru, ka daudzi eh, cilvēki, kuri uh, pauž savu kritiku par tādu kā legālo reakciju muļķības, paraudzieties taču uz šīm vietām, kurās dzīvo bēgļi, kuros, kurās uh, brīvprātīgie, eh, kas strādā, lai veicinātu integrāciju, rod atbalstu. Man tas šķiet pareizi. Nevar būt tā, ka mēs šeit pieļaujam radikalizāciju. Jā, godīga sādala eh, arī solidaritāte sadalas procesā un raudzīsimies, lai nebūtu tāda eh, višagrādas iezīme šeit. To mēs nedrīkstam pieļaut, Adam. Mēs šeit runājam par solidaritāti daudzās jomās un uh, Tāpēc arī jābūt kopīgai kvotu sadalēji un arī sadalīt uh, izmaksas vajadzētu, savādāk tas nedarbosies. Un, uh, tāpēc šis pētījums ir bijis ļoti vērtīgs, uh, jā, solidaritātei, uh, jā, kopīgai rīcībai. Un uh, beigsim uh, klausīties tikai tos mazos grupējumus, kas skaļi kliedz. Uh, Eh, ir jāraugās, eh, kādi ir fakti. Mēs taču balstāmies uz solidaritāti, un to visu mēs varam izdarīt tikai kopā. Tātad nebūvēsim jaunus žogus, bet parūpēsimies par to, lai balstoties uz kopīgo, veidotu dialogu un jāpieņem lēmumi ar vairākumu. Mēs nedrīkstam vienkārši ieslēgties, paslēpties zem galda, tas nedarbosies. Es labprāt būtu runājis ilgāk, bet vairāk kā divas minūtes man netiek atvēlēts, diemžēl. Paldies, dargais kolēģi! Rivero kundze arī divas minūtes. Jā, paldies, eh, Vēbers kundze. Tātad, eh, pirmkārt, paldies par šo pētījumu un jūsu prezentāciju. 2000 gadi ir pagājuši kopš cilvēki devās uz eh, Romu, um, gladiatori, um, vergi. Nu, pasaulē tomēr mainīsies 2000 gadu laikā. Uh, Um, mums uh, jāvajag pārņemt to, kas bija labs Romas impērijā, bet tomēr jāatceras, kurā garā mēs dzīvojam. Man ir iebildums pret šo pētījumu, ne jau tas, ko uh, teica Rošfora uh, Benefēkungs. Es pirmkārt gribētu teikt, ka tas, kas notika ar šīm trim valstīm pēdējo gadu laikā, tas bija tiešām pilnīgi negaidīts. Tas ir kaut kas unikāls. Tātad, zināmā mērā, Eh, šīs valsts nekad nebija vēl saskārušās ar šādu eh, migrantu, bēgļu pieplūdumu, un, protams, ka tās nebija sagatavotas. Jā, ehm, mēs eh, daudz strādājam pie, um, pie bēgļu integrācijas jautājumu, un ēnu referents no Alda bija Benefēkungs. Bet tajā pašā laikā, tad, kad mēs runājam par cilvēku uzņemšanu un viņu integrāciju, uh, Tas nozīmē no vienas puses zināšanas un uh, valstīm, kuras nav pieradušas pie šādām lietām, uh, to nevar tā vienkārši izīst no pirksta, un tas, protams, nozīmē arī finanšu resursu naudu. Kas man toreiz traucēja, tad, kad Eiropas komisija prasīja solidaritāti no dalību valstīm, un es pilnībā piekrītu, solidaritāte ir jāizrāda, bet kas man toreiz traucēja, bija tas, ka komisija pati nebija gatava uh, ķerties klāt, uh, uzrotīt piedurknes un palīdzēt šīm valstīm, palīdzēt uh, iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, lai varētu uzņemt šos cilvēkus. Un tad uh, um, norādīt, kāda integrācija ir vajadzīga, izglītība, veselības aprūp, cik daudz naudas tad Eiropas komisija iztērēja šai ārkārtējai situācijai, kas notika pirms pāris gadiem. Paldies! Šādravs kundz, lūdzu. Ďakuji za udelení slova. Paldies. Paldies, ka devāt man vārdu. Es gribētu teikt, ka es uh, bēgļus gribētu skatīt kā cilvēkus, nevis tikai skaitļus, tāpēc, manuprāt, solidaritāte ir kaut kas pašsaprotams. Šajā migrācijas vilnī, šajā plūsmā, ar kur saskārāmies, um, politiķiem galvenā ir drošība. Tas man jāsaka. Uh, Es nevaru eh, nošķirt eh, drošību no solidaritātes. Un tomēr es gribētu pateikties par šo pētījumu. To es redzu kā eh, tādu pamatu dokumentu, jo mums tas ir vajadzīgs kā informācija. 2017. gadā situācija arī attīstījās tālāk, kā uh, veidot uh, veiksmīgu integrāciju, lai to uh, panāktu, mums ir vajadzīga pienācīga informācija, kā šos cilvēkus iesaistīt darba tirgu vai mācībās. Un, uh, um, fakti, kas mums ir uh, pieejami no Grieķijas eh, liecina, ka tas īpaši labi neizdodas, jo projām tur ir bēgļu apmetnes, nometnes vai centri, kur šie cilvēki dzīvo, un tie ir cilvēki, kuri negūst izglītību, viņi nedodas nekur tālāk, viņi arī neatgriež savā izcelsmes valstī, ja viņiem šādu tiesību nav. Es domāju, ka nav šaubu, ka šī problēma arī ir jāskata no datu viedokļa, kas mums ir no 2014. gada, bet tagad ir 2018. gads, un mums visu laiku ir jāņem vērā aktuālā situācija, kas ir sarežģītāka nekā to parāda šis pētījums. Paldies! Paldies, Morvais kundze! Köszönöm szépen, eh, attól tartok, hogy... Eh, Paldies! Tamas Māna kungs, man ir eh, bail, ka Tamas Māns ir pārpratis to, kas notika 2015. gadā. Kā Vācijas pilsonis, eh, viņš izliekas, ka Vācija ir izdarījusi milzu pakalpojumu Ungārijai, uzņemot eh, vairākus simtus tūkstošus bēgļu, migrantu, ieceļotāju no mums. Jūs šos cilvēkus ielūdzāt Merkeles kundze, jūsu kanclere uh, un jūsu uzņemšanas kultūra. Tātad uh, jūs teicāt, tie, uh, jūs teicāt, ka šie cilvēki ir laipni lūgti. Ungāri nevienu neielūdza. Ungāri cieta no tā toreiz, kad šie cilvēki um, šajā te stacijā bloķēja vilcienu, uh, satiksmi, viņi eh, gribēja doties uz eh, um, tālāk ar vilcieniem, viņi um, rīkoja protestus eh, pilsētās, viņi devās arī uz attālinātām pilsētām un zemniekiem neļauj mierīgi gulēt, bet tas nebija nekāds pakalpojums, ko jūs mums izdarījāt, tad uzņemiet šos cilvēkus, jūs viņus ielūdzāt, jūs te runājāt tā, it kā jūs uh, vērstos pie Ungārijas opozīcijas partijām, kas eh, vēlas pēc 8. aprīļa pārņemt varu Ungārijā. Jūs Vācijā, Eiropas Savienībā jau ar prieku uh, gaidāt to, ka teica Manna kungs, ka mēs uh, vairs neliksim šķēršļus ceļā, ka mēs atteiksimies no savu vetā, jūs to vienkārši gaidāt, lai jūs varētu turpināt ar šo nožēlojamo migrācijas politiku, kuru uh, Merkels kundze un Eiropas Savienība uh, īsteno un ko mums Eiropas Savienība uzspiež. Es tiešām ceru, ka Ungāri būs pietiekami gudri, lai to nepieļautu, uh, ka viņi. Uh, Eh, neizpildīs jūsu vēlēšanās un Dievs svētī Ungāriju. Es tagad eh, atstāšu piecas minūtes eh, Sanaks kundzē, lai viņi var atbildēt uz dažiem jautājumiem. Es domāju, ka uz visiem jautājumiem diez vai būs iespējams atbildēt, bet piecas minūtes jums. Paldies, priekšsādātāji! Man tiešām interesē šīs debates. Es gribu uzsvērt, ka mēs veicām pētījumu mēs eh, nesastādījām nekādu ideoloģisku ziņojumu. Mēs eh, apkopojām datus eh, un savācām informāciju, kas ir pieejama. Mēs ļoti labi noprecizējām terminoloģiju. Šeit tiek precizēts ļoti skaidri, par ko tad mēs runājam. Pētījums bija par bēgļu integrāciju mēs eh, minējām, ka mēs eh, runājam eh, par Grieķiju, Itāliju un Ungāriju. Un mēs arī uzsverām, ka ir svarīgi nošķirt patvēru meklētājus no bēgļiem, jo atzītiem bēgļiem ir tiesības palikt valstī, kurā viņi ir ieradušies, un viņiem ir tiesības uh, arī piekļūt visiem a, pakalpojumiem, kas ir pieejami valstī, jo viņi ir saņēmuši šo te bēgļa statusu, proti, ka viņi um, bēg vai nu no kāra, vai no bāda, vai no vajāšanas. Patvērumu meklētāji ir cita lieta. Viņi piesakās uz uh, to, ka viņus atzīst, viņi ierodas šajās valstīs un ir procedūra, kas ir jāīsteno. Uh, ierašanās valstī, lai redzētu, vai viņi var saņemt bēgļu status vai nē. Šī procedūra aizņem laiku, un šī laika, uh, šajā laikā viņiem ir vajadzīga vieta, kur apmesties. Un jo ātrāka procedūra, jo labāk. Jo, ja viņi tiek atzīti, tad mēs varam sākt um, meklēt, kā viņus uh, integrēt darba tirgu un tā tālāk. Ja šī procedūra ir ļoti ilga, tad šie cilvēki lielākajā daļā valstu nedrīkst strādāt, nevar strādāt, un mums vajadzētu, uh, jā, viņi varētu kaut ko darīt, uh, viņi var darīt brīvprātīgo darbu, varbūt viņi var uh, um, mācīt valodu, nu kaut kādas politikas varētu īstenot, bet es gribu uzsvērt, ka terminoloģija šajā pētījumā ļoti skaidri tiek uh, lietot. Uh, un te ir ļoti skaidrs, kad mēs runājam par patvērumu meklētājiem, kad mēs runājam par bēgļiem un kad mēs runājam par uh, migrantiem vispārīgi, jo dažkārt nav uh, tādi specifiski dati, mums ir tikai tādi apkopoti dati uh, par migrantiem, un mums ar šiem datiem ir jāstrādā. Tagad par izmaksām. Šis uh, bija pārskats par pieejamajiem materiāliem un intervijas trajās valstīs, tātad mums uh, Uh, neizdevās pilnībā aprēķināt uh, izmaksas, kādas ir uh, šo cilvēku uzņemšanai un integrācijai šajās trijās valstīs. Mēs vienkārši raudzījāmies, kāds ir pieejamais atbalsts no Eiropas fondiem. Atpakaļ atgriešanas politikas. Tās parasti nav paredzētas bēgļiem, jo bēgļi <laughs> nevar atgriezties savā valstī, jo, ja viņi atgriezīsies, viņi var iet bojā, viņiem ir riski. Uh, Tātad mums ir jābūt skaidrībai par to, par ko mēs šeit runājam. Runājot par šo te negatīvo attieksmi, es nekad nerunāju uh, par to, ka ir slikta attieksme, es teicu negatīvā attieksme. Tātad, ka tā bija negatīva reakcija, tas ir tas, kā cilvēki a, uh, reaģēja šajā aptaujā. Un es arī teicu, ka to var izskaidrot, jo šīs valstis a, uh, um, piedzīvoja milzīgu patvēru meklētāju pieplūdumu uh, ļoti uh, koncentrētā teritorijā. Un tātad var izskaidrot, kāpēc cilvēkiem ir tāda negatīvā attieksme. Es ne, novērtēju to, uh, nedod savu vērtējumu, es uzskatu, ka tā ir problēma un te kaut kas ir jādara. Tagad par uh, informācijas aktualitāti. Šis pētījums tika veikts pagājuši gadu, uh, un mums bija informācija par laiku līdz 2017. gada jūnijam. Tagad ir dati par uh, laika posmu, uh, ja nemaldos, līdz uh, 2018. gada sākumam par uh, to, cik cilvēki ir ieradušies. Un, uh, Tas parāda, ka uh, cilvēku skaits samazinās, kas ierodas, bet joprojām daudz cilvēku ir valstīs, kas ir patvēru meklētāji un gaida lēmumu par viņa sta viņu statusu. Vai viņiem ir piešķirts bēgu status vai nē, un tur joprojām ir problēmas. Un problēma ar šiem cilvēkiem ir tāda, ka pirms nav pieņemts lēmums, viņi tā kā karājas gaisā, viņi ir šajā uzgaidāmajā telpā, viņi gaida rezultāts, viņi nevar strādāt, viņi neko nevar darīt. Uh, Un varbūt mums eh, ļoti iespējams, ka mums vajadzētu arī padomāt par kaut kādu veidu politiku, ko varētu veidot, īstenot, lai viņus iesaistītu kaut kādos konkrētos projektos, lai viņi varētu dot savu ieguldījumu uh, vietojās kopienās, kur viņi uzturs. Es domāju, ka ar to arī beigšu. Žu, merci, madame. Donc, notre prochaine réunion, ce sera le 27. Euh, mūsu nākamā sanāksme būs 27. martā un sāksim 14.30. Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs. Jauku dienas noslēgumu visiem!